Vi prego di prendere posto. Lūdzu, ieņemiet vietas, kolēģi, mm, un e, tūlīt sāksies balsojums. Marija, ha nu? chiesto la parola onorevole marias marijas e, kungs vēlas runāt par procedūras jautājumu. Lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētāji, paldies. Priekšsēdētāji, kungs. 17. decembrī mūsu parlaments pieņēma rezolūciju nosodot cilvēku tiesību pārkāpumus Burundī un pieprasīja nekavējoties apbrīvot Uh, Grieķijas pilsonis Piros Ričard uh, Agamai Maja, kurš ir uh, cietumā jau kopš jūlija. Jo viņš kā policists atteicās dot pavēli šaut uz demonstrantiem. Un gribu jūs informēt, ka viņš ir uh, attaisnots tiesā 15. janvārī viņš ir atbrīvots no apcietinājuma un uh, drī, līdz ar to viņš ir atguvis brīvību. Šīs gadījums liecina par to, cik liela ietekme ir mūsu pieņemtām rezolūcijām, un mums šis darbs ir jāturpina. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Esmu tiešām pārliecināts, ka mūsu parlamentam arī turpmāk būs ļoti nozīmīga loma, jo mēs pārstāvam 500 miljonus Eiropas Savienības pilsoņu. Tagad pārējām pie balsošanas, un pirmais ir Hautalas ziņojums pieprasījums atcelt Česlava Adama Sikerska deputāta imunitāti. Kas par? Pret atturas pieņemts. Pārējām pie otrā hautalas ziņojuma. Atkal pieprasījums atcelt Česlavas Ikorska deputāta imunitāti. Kas ir par šo lēmumu? Paldies pret. Atturas pieņemts. Mato ziņojums daudzgadu plāns zilās tunzīvas krājuma atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumdaļā un vidusjūrā. Uh, no 1 līdz 40 grozījumam par pret at, atturas pieņems. Astotais punkts 41. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balstot. Pieņemts. Tagad par komisijas priekšlikumu par pret atturas pieņemts. Vai uh, referents vēlas uzstāties Matokungs lūdzu? Vārds jums, Matokungs. Jā, paldies priekšsēdētā. Es tikai uh, vēlējos aicināt uh, deputātus nebalstot par likumdošanas rezolūciju, domājot par sārunu uzsākšanu ar padomi. Priekšsēdētājs uh, tagad uh, re, referenta priekšlikums, kas ir par rezolūcijas atlikšanu. Paldies pret. Atturas. Eh, šis priekšlikums ir pieņemts. Tas nozīmē, ka eh, šī rezolūcija tiks nosūtīta atpakaļ atbildīgajai komitejai. Tagad pārējām pie Langena ziņojuma par Eiropas Savienības konkurences politiku. Septītais grozījums par. Paldies pret. Atturas. Noraidīts. Piektais punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas. Man šķiet, ka pieņēmts. Otrā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais grozījums par pret atturas noraidīts. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais punkts oriģināla teksts par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, labi, balsojam elektroniski. Devītais punkts oriģināla teksts. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. punkts, orģināla teksts. Kas par? pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas noraidīts. 12. grozījums par pret atturas noraidīts. 16. par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas noraidīts, 14. par pret atturas noraidīts. 21. punkts, orģināls teksts par pret atturas pieņemts. 35. punkts, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas atturas pieņemta. Labi, pārbaudīsim. Balsojam elektroniski, 35. punkta otrā daļa. Beidzam balsot. Pieņemta. 41. punkts, orģināla teksts par pret atturas pieņemts. 46. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 54. punkts orģināla teksts par, pret, atturas pieņemts. 15. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 60. grozījums, divā, eh, punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta, 61. punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta, 63. punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 65. punkts par pret atturas. Pieņemts. 68. punkts. Trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemta, trešā daļa par labi pārbaudīsim. Balsojam par otro daļu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. Trešais daļa par pret atturas pieņemta pieņemta. 73. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 75. punkts par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 76. punkts, trīs daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta, trešā daļa personāla balsojuma, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 78. punkts par, pret, atturas pieņemts, As, 81. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemt, otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemta. 84. punkts, pirmā daļa par pret atturs pieņemta, otrā daļa par pret atturs pieņemta, trešā daļa par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot pieņemta. 86. par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Lūdzu, celiet rokas, jo 87. punkts par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. punkts par pret atturas pieņemts. 89. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. 94. punkts par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. 104. punkts par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 105. punkts par pret atturas pieņemts. 106. punkts par pret. Labi, pārbaudīsim 105. Balsojam elektroniski par 105. punktu. Beidzam balsot. Pieņemts 106. punkts par pret atturas. Pārbaudīsim. Man izskatījās, ka bija noraidīts, bet balsojam elektroniski. Un beidzam balsot. Pieņemts ar desmit balsu pārsvaru. 107. par pret atturas pieņemts. 111. punkts par pret atturas pieņemts, 112. par pret atturas pieņemts, 113. par pret atturas pieņemts, trešais grozījums par pret atturas pieņemts, ceturtais grozījums pret atturas pieņemts, apsvērums H par pret atturas pieņemts, apsvērums P par pret atturas pārbaudīsim. Man izskatījās, ka bija noraidīts, bet balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par pret pret atturas. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad par rezolūciju kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Langena kungu. pārējām pie vārda ziņojuma kultūru dialogs, kultūras daudzveidība un izglītības loma Eiropas Savienības pamatvērtību veicināšanā. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Septītais punkts, orģināla teksts Nu, pārbaudīsim, man tiešām bija absolūts vairākums par, bet, nu, ja vēlaties, balsojam elektroniski, pirmais grozījums. Mm, beidzam balsot. Septiņ, nu, jūs redzat, nav komentāru 75 par, 558 pret. Septītais punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta, bet pārbaudīsim tomēr rezultātu balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīta. Tagad par rezolūciju kopumā personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Apsveicam referenti. Vai Vārdas kundze, jūs vēlaties kaut ko teikt? Liels paldies, priekšsēdēto kungs. Es vēlējos arī pateikties visiem kolēģiem, darbiniekiem, izglītības ekspertiem, pilsoniskai sabiedrībai, jauniešiem. Uh, reliģiskām grupām, ar ko mēs konsultējāmies šai procesā. Viņi mums palīdzēja sagatavot šo ziņojumu, kas atspoguļo pozitīvu nākotni mūsu jauniešiem un dažādām kopienām. Dialoga, dialogs nozīmē runāt vienam ar otru. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad pārējām pie balca eh, ziņojuma Eiropas Savienības finanšu pakalpojumu regulējuma izvērtēšana un jauni uzdevumi. Tālāk sastais punkts par pret atturās pieņems. Sākotnējais teiks 22. punktā par pret atturās pieņems. 24. punkts divās daļās par pirmo daļu par pret atturās pieņems pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 26. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 46. punkts sākotnējais teksts par pret atturās pieņemts. 59. punkts sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemt. A. Apsevērums sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturās pieņemta. Otra daļa par pret atturās pieņemta. Tālāk eh, balsojums par visu rezolūciju personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Teksts ir pieņemts. Apsveicam Balskungu. Tālāk matēra ziņojums ārēji faktori, kas rada šķēršļus Eiropas sieviešu uzņēmē darbībai. Pirmais punkts, sākotnējais teksts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemt. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemt pieņemta. Piektais punkts, sākotnējais teksts, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Devītais punkts, sākotnējais teksts, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta pieņemt. 11. punkts, sākotnējais teksts, trīs daļas. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemt. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemt. Trešā daļa par, pret, atturās, pieņemt. 14. punkts, sākotnējais teksts, trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemt. Otrā daļa par, pret, pret atturās pieņemt. Trešā daļa par pret atturās pieņemt. 22. punkts, sākotnējais teksts, eh, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. punkts, sākotnējais teksts, par pret atturās pieņemts. 30. punkts par pret atturās pieņemts. 36. punkts divās daļās pirmo pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 39. punkts par pret atturās pieņemts. D apsvērums sākotnējais teksts par pret atturās pieņemts. Ja apsvērums. Pirmā daļa par pret atturās. Otrā daļa par pret atturās pieņemt. L apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturās pieņemt. Otrā daļa par pret atturās pieņemt. X apsvērums sākotnēs teksts par pret atturās pieņemts. Z apsvērums sākotnējais teksts par pret atturās pieņemts. Tālāk par rezolūciju kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts Sveicam Matēras kundzi. Tālāk eh, plura ziņojums politikas nostādnes prasme veidošanai cīņā pret jauniešu bezdarbu. Pirmais punkts oriģinālais teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturās pieņemta, otrā daļa par pret atturās pieņemta. Otrs punkts par pret atturās pieņemts. Ceturtais punkts četrās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Trešā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Ceturtā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Piektais punkts eh, divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Astotais punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemt. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemt. Devītais punkts par, pret, atturās, pieņemts. 14. punkts par, pret, atturās, pieņemts. 17. punkts par, pret, atturās, pieņemts. 18. punkts par, pret, atturās, pieņemts pieņemts. 19. punkts par, pret, atturās, pieņemts. 20. punkts par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim par 20. punktu. Beidzam balsot, noraidīts. 21. punkts, 3 daļās, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta, trešā daļa par, pret, atturās, pieņemta. 22. punkts, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. 24. punkts, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemta atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 25. punkts par pret atturās pieņemts. 28. punkts par pret atturās pieņemts. 33. punkts divas daļas, pirmā daļa par pret atturās pieņemt. Otrā daļa par pret atturās pieņemt. 34. punkts divās daļās par pirmo daļu par pret pret atturās pieņemt. Otrā daļa par pret atturās pieņemt. 35. punkts par pret atturās pieņemts. 37. punkts par pret atturās pieņemts. 38. par pret atturās pieņemts. 43. par pret atturās pieņemts pieņemts. 44. punkts par pret atturās pieņemts. 49. divās daļās pirmā daļa par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 50. punkts divās daļās pirmā daļa par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 51. punkts, divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemt. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemt. 54. punkts par, pret, atturās, pieņemts. 60. punkts, divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. 62. punkts, divas daļas, pirmā daļa par, pret atturās pieņemta, otrā daļa par, pret atturās pieņemta. 63. punkts. Nē, pārbaudīsim par 62. otro daļu. Beidzam balsot. pieņemta. Tālāk, 63. punkts. Vēlējos pārliecināts par 62. punktu otro daļu, jo uz ekrāna bija redzams 62. otrā daļa. Jā, tieši par to mēs nu pat balsojam. Vai vēlaties atkārtot, lai pārliecinātos, ka viss ir pareizi? Es eh, sapratu, ka pārbaudām otro daļu 62. punktā. 62. punkts, otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, 63. sākotnējais teksts par pret atturās pieņemts. 64. par pret pieņemts. 65. par pret atturās pieņemts. 66. par pret atturās pieņemts. 67. par pret atturās pieņemts. 68. par pret atturās pieņemts. 69. divas daļas pa pirmo daļu par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 70. punkts divas daļas. Pirmā daļa par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 75. punkts par pret atturās pieņemts. Ja apsvērums par pret atturās pieņemts. M apsvērums pirmā divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās pieņemta, otrā daļa par, pret, atturās pieņemta. Q apsvērums par, pret, atturās pieņemta. R apsvērums par, pret, atturās pieņemts. S apsvērums par, pret, atturās pieņemts. Tālāk par rezolūciju kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu Plurakungu. Tālāk eh, Kalas kundzes ziņojums un Gebhards kundzes ziņojums virzība uz digitālā vienotā tirgus aktu. Pirmais punkts par pret atturās noraidīts. Piektais grozījums par pret atturās noraidīts. 24. grozījums par pret atturās noraidīts. Sākotnējais teksts 8. punktā par pret atturās pieņemts. Pēc 8. punkta pirmais grozījums par pret atturās, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 15. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 16. punkts divās daļās, pirmā daļa par, pret atturās noraidīta. Atvainojiet, pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pārbaudīsim. Otrā daļa 16. punktā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 19. punkts. Sākotnējais teksts par pret atturās pieņemts. 16. grozījums par pret atturās noraidīts. 30. punkts, 3 daļas, 1 daļa par pret atturās pieņemta, 2 daļa par pret atturās pieņemta, 3 daļa par pret atturās pieņemta. 31. punkts, 2 daļas, 1 daļa par pret atturās pieņemta, 2 daļa par pret pret, atturās, pieņem. 34. punkts divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Otra daļa, ja personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 35. punkts, divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemt. Otrā daļa par, pret atturās pārbaudīsim. Sākam balsot. 35. punktu otrā daļa. Beidzam balsot. Pieņemt. 21. grozījums par pret atturās noraidīts. 22. grozījums pret atturās noraidīts. 47. punkts dzīves daļas pirmā daļa par, pret atturās pieņemta. Otrā daļa bašanā balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 25. grozījums par, pret atturās pieņemts. Sākotnējais teksts atkrīt. Pārbaudīsim par 53. 25. grozījums. 25. grozījums 53. punktā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to 53. atkrīt un pārējiem pie 56. punkta 4. grozījuma par pret atturās noraidīts. 59. punkts sākotnēs teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturās pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 62. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturās pieņemt otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 63. punkts, sākotnējais teksts divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. 64. punkts, divas daļas, pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa par pret atturās pieņemta. 23. Eh, grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 65 sākotnējais teksts personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 67. punkts. Jā, 67. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Mēģinām balsot. Pieņemts. 71. punkts sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturās pieņemta. 73. punkts divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturās pieņemta, otrā daļa par pret atturās pieņemta. Mutisks grozījums 76. punktā. Nē, nav tāda 26. grozījums par pret atturās pieņemts. 81. punkts, trīs daļas, pirmā daļa par pret atturās pieņemts pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Trešā daļa par, pret, atturās, pieņemta. 82. punkts divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. 87. divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturās, otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Otrais grozījums pēc 88. punkta par pret atturās noraidīts. 89. punkts. Jūs vēlaties pārbaudīt otro grozījumu pēc 88. punkta. Labi, pārbaudīsim, sākam balsot. Otrais grozījums pēc 88. punkta. Beidzam balsot. Noraidīts. 89. punkts Trīs daļas, pirmā daļa par, pret atturās pieņemta, otrā daļa par, pret atturās pieņemta, trešā daļa par, pret atturās pieņemta. 92. divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemt. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Pēc 100. punkta 4.1. apakšpunkts 7. grozījums par pret atturās noraidīts. 8. grozījums par pret atturās noraidīts. 110. punkts sākotnējais teksts par pret atturās pieņemts. 17. grozījums par pret atturās noraidīts. 18. grozījums par pret atturās noraidīts. 119. punkts, 3 daļas, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Trešā daļa par, pret, atturās, pieņemta. Devītais grozījums pēc 121. punkta par, pret, atturās, noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 3. un 11. grozījums 125. punktā. Referents vēlas ko teikt. Jā, vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka tulkojums franču valodā nav precīzs. Tur ir pretējais domās nekā oriģināla teksta. Angļu teksts ir pareizais, autentiskais, un par to arī balsos, nu, nevis par to, kas nelamīgā kārtā ir iesacies franču valodas tulkojumā. Gājus vērst jūsu uzmanību uz to, lūk, ka franču tulkojums nav precīzs. Paldies! Paldies! Pārliecināsimies, ka šī kļūda tiek novērsta. Tātad trešais un vienpadsmitais grozījums sākotnējās valodas versijā par, pret, atturās, pieņemti. 19. par, pret, atturās, noraidīts. 20. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 12. grozījums. Pārbaudīsim 20. Man šeit bija skaidrs vairākums. Pārbaudīsim par 20. grozījumu 127. punktā. Beidzam balsot. 72 par 630 pret. Tas bija pilnīgi skaidrs. Mēs te uh, izšķiežam laiku pārbaudot. 12. grozījums. D apsvērums par, pret, atturās, noraidīts. 13. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Tālāk par rezolūciju kopumā personāla balsojumu sākam balsot. La votazione è chiusa. Il te... Beidzam balsot. Pieņemts apsveicam Kalas un Gebhard kundzi par labpadarīt darbu. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Un tagad pāriesim pie balsojuma skaidrojumiem.